Madame le Président. Bonjour à tous. Labrīt visiem, saka priekšādātāja. Priecājos jūs visus šeit redzēt. Šī rīta pirmais darba kārtības punkts ir mutiskais jautājums komisijai par sieviešu dzimumu orgānu kropļošanas izskaušanu. Nu un vispirms došu vārdu Zubers kundzei, kas ir viena no jautājumu uzdevējām. Brigādes, ņēra prezident. Violēsija kontra... Labrīt, priekšādātāja